Francijas kungu. Un Marija Tērēsa Kimēnes Barbata arī ir ievēlēta uh, par Eiropas parlamenta deputātu un viņa aizstāvē, aizstās Fernando Maura Barandjaran kungu. Un tas viss tas ir spēkā 2015. gada 25. novembrī. Parlaments arī pieņem zināšanai Benito Ziloaga kungu un Himenes Barbat kundzes ievēlēšanu. Es vēlos sveikt jaunos deputātus Eiropas parlamentā. Vēlos atgādināt, ka viņi piedalīsies parlamenta sanāksmēs pilnībā baudot arī tiesības un privileģijas, kā tas ir atrunāts uh, nolikumā. GUE